Oh. Pa... Priekšsēdētāja kungs. Priekšsēdētāja kungs. Es nesapratu balsojumu līmenī, vai mēs balsojām par darba kārtību, kādu pieņēmām priekšsēdētāju uh, konferencē, jeb pret? Pret? E. Tā tad ceturtdien nenotiks sesija. Tā tad jūs gribat uh, nākt parakstīties balsojumu nebūs? Przewodniczący Dole, Mr. President, eh, Josef, Josef. Godātais Josef Dola kungs. Mēs runājām tikai un vienīgi par balsošanu ceturtdien, proti tikai par vienu priekšlikumu atcelt balsošanu ceturtdien. Un balss par balsošanu Ar balsošanu bija domās tikai un vienīgi viens ziņojums par eh, cilvēktiesību pārkāpumiem Kongo Demokrātiskajā republikā, un mēs par to nebalsojam. Tātad mēs nebalsojam pulkstens 12. bet debatas notiks, mēs tikai nebalsosim. Līdz ar to mēs nebalsojam par vienu ziņojumu. Vispārējais ceturtdienas darba kārtībā saglabājas kā paredzēts darba kārtības projektā. Visas pārējie, visas pārējie balsojumi nedēļas laikā saglabājas. Tātad mēs diskutējām tikai par ceturtdienas balsojumu. Citiem vārdiem sakot, mēs ceturtdien strādājam kā parasti, vismaz priekšpusdienā. Visiem viss ir skaidrs, turpina priekšstādātājs. Rīks. Godātie kolēģi, mēs tikai vienu balsojumu diskutējām. Indicate. Tikai Kongo Demokrātiskajā republikā cilvēktiesību pārkāpumu par tiem mēs nebalsojam. Ne par ko citu runa negāja. Un tagad pārējām pie debatēm. Tātad Kristīnas Deveirakas ziņojums negadījumu un incidentu izmeklēšanu un novēršanu civilajā aviācijā. Un tagad es vēlētos dot vārdu referentei Kristīnai Deverakas kundzei. Lūdzu. Bardzo prošē. Lūdzu, vārds jums. Okay. Yes. Please, madam. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Eiropas Transporta politika nesako tikai ekonomiskajiem mērķiem, tā ir arī vēlme nodrošināt visaugstākos drošības standartus pasažieriem. Yes, please, madam, everything is ready. C'est un objectif. Tas ir mērķis, un mēs pēdējo gadu laikā strādājam, lai to sasniegtu. Un vēlamies sasniegt optimālu līdz līmeni civilās aviācijas drošības jautājumos. Un tādēļ mēs diskutējam šodien par priekšlikumu regulēju par negadījumu un incidentu izmeklēšanu un novēršanu civilajā aviācijā. Mēs esam pirmajā lasījumā raduši vienošanos ar padomi. Un šādi virzamies uz priekšu gan izmeklēšanā, gan arī uh, palīdzot upuriem. Ja rīta būs balsojums un būs pozitīvs, tad 2010. gada beigās varēs stāties spēkā tie pasākumi, kādi ir paredzēti šajā, pas, šajā ziņojumā. Tātad kādi tad ir šie um, izmaiņu gadījumi? Godātie kolēģi, dāmas un kungi, lūdzu turpiniet sarunas ārpus šīs telpas. Mēs nevaram dzirdēt runātāju. Lūdzu, atstājiet šīs telpas tie, kuri nepiedalās diskusijās šeit. Kolēģi. Yes, madam. Lūdzu, Vairakas kundze. Please continue. Tātad kādi ir uh, paredzētie pasākumi šajā ziņojumā? Nu, pirmkārt, neatkarīga izmeklēšana drošība arī um, šī darba veicojumam, arī uh, vēlme noteikt um, cēloni, kādēļ nelaimes gadījumi ir noteikuši. Bez tam arī EASA nozīme šajā uh, darbā. EASA uh, aģentūrai uh, ir ļoti liela nozīme, bet nu, man liekas, ka neviens par šo jautājumu neinteresējas, un tad varam pārtraukt vispār šo diskusiju tieši šeit. Nē, kundze, tas diezgan ierasts ir, ka tā notiek. Jā, lūdzu, turpiniet. Mēs to nevaram mainīt, kā jūs redzat. Nu, otrs nozīmīgais punkts. Uh, tā ir ES situācijas noskaidrošana, tad, kad notiek nelēmas gadījumi, EAS ir certifikāti izsniedzēji un līdz šim nav bijusi iesaistīta izmeklēšanā. Bet tagad tai būs pieeja nepieciešamai informācijai un arī iesaistīties šajā drošības izmeklēšanā un sastādīt arī ekspertīzi. Tādēļ 13. pielikums Čikāgo konvencijai tiek apstiprināts un EASA tiek iesaistīta šajā regulē kā padomnieks. Trešais. Tīkla veidošana, kurā apvienos dažādas drošības institūcijas Eiropas Savienības mērogā varētu iznot tīkla ierosinājums tas būtu e, elastīgs e, un šis tīkls atļautu uzlabot aviācijas e, drošību vai arī izmeklēšanas mehānismus. Būtu um, iespējama padziļināt sadarbību starp um, dalību valstīm, kā arī labās prakses, piemēru apmaiņa un arī citi. Tāpat arī juridiskās izmeklēšanas un arī drošības tehniskās izmeklēšanas jautājumi tiek skatīti arī mm, juridiskās sistēmas um, dalību valstīs ir atšķirīgas, tātad mēs vēlamies paredzēt skaidru tiesisku regulējumu aģentūras dalī, dalībai drošības izmeklēšanā, kā arī attiecībā uz uh, pierādījumiem un arī uz jautājumiem, kādi ir uh, drošības izmeklēšanai un uh, citu izmeklēšanu veikšanai. Vēl, man liekas, ļoti nozīmīgs ir uh, upuru un tā ģimene aizstāvība. Tiek prasīts, lai um, uh, Tāpēc, um, lai attiecībā uz kompānijām prasību sastādīt sarakstus uh, divu stundu laikā pēc paziņojuma par negadījumu tikt ievērots. Bez tam ir vairāki uh, pasākumi, kādi tiek um, organizēti, lai pazī, palīdzētu uh, pasažieru ģimenēm. Piemēram, arī tāds, uh, ka pienākumu aviokompānijām rezervēšanas laikā lūk pasažieriem norādīt kontaktu informāciju par personu, ar ko sazināties, ja noticis negadījums. Un arī konfidencialitāte attiecībā uz personu, ja to skar nelaimes gadījums, kā arī sazināšanās ar uh, pasažieru tuvinā, tuviniekiem un arī drošības izmeklēšanas ziņu sniegšanu. Nelaimes gadījuma gadījumā visām kompānijām, kas darbojas ar Eiropā, ir nepieciešami krīgas plāni, arī psiholoģisks atbalsts upuriem. Tas ir attiecināms uz visām kompānijām, kas ir ES prasība arī kompensēt zaudējumus, vismaz minimālā apjomā. Uh, Ir ļoti nozīmīga arī profilakse. Profilakse, lai nenotiktu negadījumi, ir nepieciešama datu bāze un skaidra datu bāze par um, negadījumiem. Tā ir jāanalizē, lai varētu uh, profilaktiskus pasākums īstenot ar mērķi novērst nelaimes gadījumus. Es uh, vēlos arī pateikties ēnu referentiem, ar kuriem izcili labi sadarbojāmies, un viņu darbs arī ir palīdzējis. Pal palīdzējis izveidot šo ziņojumu tādu, kā tas ir. Paldies! Paldies eh, Deveirak kundzei! Kā jūs redzat, es jūs nepārtraucu, jo jūs uzsākāt savu runu ļoti saspringtā atmosfērā, daudz apkārt jums bija trokšņi, tātad vēlreiz pasakos jums par jūsu ievadvārdiem. Un tagad? Ā, atcauc uz reglamentu, lūdzu. Priekšsādātāja kungs, es eh, arī negribēju izteikties iepriekš, lai vēlreiz pārtrauktu referents kungs, bet es jums pilnīgi piekrītu. Uh, Tas ir tiešām nepieņemam, kā tas šo debašu sākumā notika. Šajās debatēs ir runa par cilvēku dzīvībām, par aviācijas negadījumiem, tātad par to, kā varētu novērst avio katastrofas un aizsargāt cilvēkus. Tas ir tikpat svarīgi kā reglamenta debatas un mums vajadzētu padomāt par to, kā varētu novērst šo te hausu zālē, tad, kad sākas svarīgs debats. Paldies! It is a question. Jā, bet tas jau ir jautājums, kas jums būtu jāuzdod nevis man, bet gan jūs pārējiem kolēģiem, jo, protams, ka pēc iespējas klusāk un mierīgāk būtu jāatstāj zāli, kurā notiek debatas. Un, protams, ka kolēģiem savas runas būtu jāizved ārpus šīs zāles sienām. Bet paldies par jūsu atsaucu uz reglamentu. Un tagad komisijas vārdā dodu vārdu Cecīlijai Malmstrēmai. Lūdzu, sveicināta Eiropas parlamentā vārds jums. Paldies! Turpina Malmstrēms kundze, godātie deputāti. Šajā pēcpusdienā vispirms es vēlētos pateikties referentei Deveiraks kundzei un ēnu referentiem par viņu ļoti labi sagatavoto ziņojumu un par to, ka jūs atbalstiet komisiju tās likumdošanas priekšlikumā, jo šobrīd mēs vēlamies izveidot jaunu regulu par aviācijas drošību Eiropā. Katrā ziņā dokuments, kā jau referents to pieminēja, nebija viegls. Uh, Mums bija ārkārtīgi delikātas un jūtīgas un emocionālas sarunas par to, lai panāktu līdzsvaru starp līdzsvaru prasībām un to, ko pieprasīja tiesību sargājošās iestādes. Mums bija nepieciešams ārkārtīgi daudz izpētes darba, un, protams, ka ir jādomā arī par datu aizsardzību. Mēs esam paveikuši ļoti lielu apjomu, un, protams, ka mums ir jāmācās no iepriekš pieļautajām kļūdām. Protams, ka mēs vēlamies izveidot tādus noteikumus, kas ļautu mums negadījumus un incidents izmeklēt profesionāli, un galvenais - atturēties un izvairīties no turpmākajiem negadījumiem un incidentiem. Tieši šā iemesla dēļ bija tik ļoti svarīgi, lai gan pārdome, gan parlaments būtu gatavi iziet uz kompromisiem, un jūs tādi bijāt, par to jums arī pasakos. Vēlētos vēl pateikties, ka komisija dala referentes viedokli, ka ir nepieciešams līdzsvars starp dažādajām interesēm, kuras tika izteikts darba laikā. Protams, gala beigās ieguvēji būs Eiropas avio pārvadājumus izmantojušie pasažieri. Pasažieru drošība vienmēr ir bijusi komisijas prioritāte, un mums šī prioritāte ir palīdzējusi vedot sarunas. Uh, Es vēlētos pamudināt pilnīgi visus eh, Eiropas parlamenta deputātus atbalstīt šo ziņojumu, kā jau to izteica vairākas kundze. Priekšsēdētājs tu, turpina. Paldies! Paldies komisārs kundzei! Un tagad Eiropas tautas partijas vārdā dodu vārdu Kūna kungam lūdzu. Danke. Paldies, priekšsādātāji. Godātā komisārs kundze, Malmstrēms kundze, dargie kolēģi. Mūsu kolēģi Kristīna Devēraka ir sastādējusi lielisku ziņojumu, un to viņa arī mums stādīja priekšā. Sarunas bija garas, bet eh, viņa jau ievadvārdos pareiz teica, ka šeit ir runa par cilvēku dzīvībām, un mums vienkārši ir jāpadomā, ka šīs te izmeklēšanas un negadījuma novēršana civilajā aviācijā tagad balstās uz 94. gada direktīvu. Tas nozīmē, ka pa šo laiku mums tagad jau ir izveidots uh, kopējais aviācijas tirgus, ir European Open Sky nolīgums, un uh, avio satiksmes apjoms ir dubultojies pēdējo laikā, un mūsu centieni, protams, ir turpināt uzlabot drošību avio satiksmē, un ir pilnīgi nepieciešams, lai uh, mēs eh, visus negadījumus un eh, incidentus izmeklējam, kas notiek šajā jomā, un to eh, kolēģi De Vēraka arī uzsver. Šeit ir uzsvērts tas, ka ir jāsadarbojas visām iestādēm un uh, Eiropas aviācijas drošības aģentūrai nākotnē būs ļoti būtiska loma spēlē, mums tā ir jāstiprina, bet mums arī tās nacionālās kompetences, kas mums ir šajā jomā, piemēram, Vācijā ar aviācijas dienestu un citās valstīs arī ir šādi dienesti, tās ir jāizmanto un ir uh, jādod ļoti precīzi izmeklēšana rezultāts, no kuriem var gūt mācības. Un, uh, lai neizniekotu naudu jaunām aģentūrām, uh, Tad runātais tiek pārstraukts. Paldies, priekšsādātājs saka. Kolego Brian Simpson. Paldies. Paldies, un tagad eh, dodu vārdu Simpson kungam sociālistu un demokrātu grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es vēlētos pateikties referentē par ļoti labi sagatavoto ziņojumu par tik svarīgu tēmu. Vēlētos uzmanību vērst uz diviem jautājumiem, kas ir iekļaut arī ziņojumā. Vispirms, kā uzlabot negadījumu un incidentu izmeklēšanu, un otrais, kādas ir upuru un to radinieku tiesības. Runājot par transporta komiteju, tad tā ir stiprinājusi sākotnējā priekšlikuma dažus punktus. Īpaši transporta komiteja ir stiprinājusi EASA lomu negadījumu un incidentu izmeklēšanā, jo tādējādi varēs novē, no, nodrošināt to, lai izmeklēšana būtu neatkarīga. Mēs nedrīkstam pieļaut, lai regulators būtu arī negadījumu un incidentu izmeklētājs. Runājot par definīciju, kāda ir konkrēta Eiropas aviācijas drošības aģentūra, tad es atsaucos uz 13. pantu. Mēs izsakam mūsu atbalstu arī par Eiropas tīkla izveidi izmeklēšanas iestādēm, un es uzskatu, ka vajadzētu Eiropas līmenī izanalizēt pilnīgi visus negadījumus un incidents, jo tikai tādējādi mums izdosies tos novērst. Ir ļoti svarīgi uzsvērt to, cik svarīga ir regulāra atskaitīšanās sistēma un cik svarīgi ir izpētīt visu adekvāto informāciju, ko var iegūt no negadījumiem, kā arī jautājumu par kompensācijām. Parlaments savā skatījumā ir mēģinājis runāt par upuru un to radinieku tiesībām un par to, ka informācijai par negadījumu ir jātiek publiskotai divu stundu laikā. Vispirms, priekšsēdētāji kungs, es uzskatu, ka komisijai vajadzētu pārskatīt patreizējo incidentu paziņojumu direktīvu, lai tās nepārkrātos. Priekšsēdētāji kungs, es uzskatu, ka šis ir lielisks dokuments, apsveicu ziņojumu sagatavotāju un ēnu referents. Paldies, turpina priekšsēdētāji kungs. Jā, ir, jūs pieturējāties, ieturējāt savu laiku, un tagad es dodu vārdu Kačina kungam. Alda grupas vārdā. Tvārī, gospod predsēdnik, komisārka Cecilija Malmstrom. Priekšsēdētāji kungs, godātā komisārs kundze, godātie kolēģi. Es esmu lepna, ka šis dokuments ir radies trīspusēju sarunu rezultātā starp komisiju, padomi un parlamentu. Vēlētos apsveikt referenti par to, ko viņi ir sasniegusi un arī par viņas drosmi. Izveidojot uh, negadījumu un incidentu izmeklēšanu un novēršanu civilajā aviācijā, mums vajadzētu izveidot datu bāzi, kur varētu izmantot kā modeli. Uh, Pagājušajā pavasarī transporta komiteja sagatavoja dokumentu, kurš bija parlamenta saruna pamatā sarunās ar padomu un komisiju. Es vēlētos pateikties arī Eiropas gaisa satiksmes kontrolieru asociācijai, kur palīdzēja mums izveidot šo dokumentu. Jau viņu priekšlikumā bija paredzēts, ka ir jāizmaina regulatīvi regulējošā situācija arī ar citiem instrumentiem. Protams, ka izmeklētājiem ir jābūt neatkarīgiem, un, protams, ka incidents un negadījums nedrīkst novērtēt un vērtēt pārāk agrīni. Izmeklēšanas iestādēm ir jābūt pilnīgi skaidri atrunātam mandātam. Parlaments uzskata, ka tehniskajai izmeklēšanai ir jābūt pasargātai no jau kāda veida juridisko iestāžu ietekmes. Gala beigās mums ir nepieciešams cīnīties un profilaktiski strādāt negadījumu un incidentu izcelsmes novēršanā. Mums ir jārunā par satiksmes drošību, gaisa satiksmē un par tiem tehniskajiem rādītājiem. Patreizējā direktīva ir jāpārskata, jāpārskata pēc iespējas ātrāk. Eiropas aviācijas drošības aģentūra ir uzņēmušies vadoto, vadošo jomu, taču šī drošības aģentūra nav izmeklētājs, tā ir tikai konsultatīva loma un tā var palīdzēt izmeklējumos. Referenti ir ņēmusi vērā visus svarīgos elementus, kurus mēs pieminējām, un tagad Lichtenbergers kundze zaļo vārdā. Paldies! Darbie kolēģi un kolēģi, šis ziņojums ir ārkārtīgi nozīmīgs, jo tas Eiropas līmenī apkopo informāciju, kas sākumā ir bijušas pieejamas atsevišķi un neveidoja tādu koptēlu, jo nekā nebija tāda, kas šo uh, informāciju novest pie tādas apkopošanas un satīklošanas. Mēs redzam, ka uh, spiediens civilā aviācijā ir ārkārtīgi liels, un tas ir nepieciešams, nedrīkst no tā atteikties, ka, teiksim, informācija par tehniskiem avotiem un tie, kas par šādu, par šādu gadījumu paziņot, šos cilvēkus jāaizsargā no konkrētiem vai arī, piemēram, no pašas savas, teiksim, kompānijas, un jāskatās, kas ir nepieciešams, lai profilaks pasākums veikt un jāaizsargā tie, kas strādā šai jomā. Uh, Jābūt arī pilnīgi skaidrai uh, atšķirībai nodalījumam starp juridisku izmeklēšanu, kāda ir nepieciešama, un tehnisko izmeklēšanu, un jāsabalansē situācija, lai šīs izmeklēšanas nepārklātos. Es gribētu pateikties ļoti sirsnīgi referentēm, mēs ļoti labi sadarbojāmies, un šeit ir tiešām tāds ļoti nozīmīgs solis pasparts. Paldies! Vandālēna kungs no konservatora un reformistu grupas. Paldies, priekšsādātāji! Es gribētu īsi pateikt kaut ko par reglamentu. Mūsu ēnu referente eh, teica, ka viņi nevar ierasties šobrīd, viņi ieradīsies vēlāk vakarā, un tāpēc es gribētu izmantot viņas laiku. Priekšsādātāja kungs, eh, liels paldies referentei par lielisko darbu un par to, cik kvalitatīvi viņi strādāja, sagatavojot šo regulu. Tas noteikti nāks par labu lid uh, sabiedrībām un uh, aviācijai Eiropā, jo īpaši, ja mēs runājam par uh, drošību. Priekšsēdētāja kungs, ja mēs tiešām vēlamies mācīties kaut ko no negadījumiem, tad uh, izmeklēšanai jānotiek neitrāli, bez uh, dažādām uh, iestādēm, kas šeit iejaucās, tiesu iestādes vai arotbiedrības vai apvienības. Ja valstu iestādes šeit uh, nevar nodrošināt neatkarīgu izmeklēšanu, tad tas nav labi, jo tad uh, ir gandrīz tā, ka uh, miesniekam ir ietekme uz uh, viņa gaļas kvalitāti. Ir uh, tad uh, arī tagad neatkarīga izmeklēšanas iestāde, kas neatkarīgi aicina tiesu iestādes uh, rīkoties, ja gadījumā uh, tiek atklāts nozieguma sastāvs vai ir kāda kļūma. Tāda sistēma pastāv Nīderlandē, un uh, tur notiek ļoti labas neatkarīgas izmeklēšana. Tātad ir šī iestāde, kas um, var veikt izmeklēšanu un uh, gūt mācības no negadījumiem. Tā ir vislabākā sistēma, un šis teksts, kas tagad uh, ir saskaņots ar padomi, dod iespēju veikt šādas ne neatkarīgas izmeklēšanas. Uh, Eh, šo kopējā pakete ir tiešām progresīva, eh, kopīga, visaptvaroša informācija par pasažieriem tiks sniegta, un eh, šeit mēs esam panākuši progresu, tāpēc mēs balsosim par šo ziņojumu un neatrunēsimies. Paldies! Tātad tagad Henina kungs. Paldies, priekšstādātāja kungs. Uh, uh, civilā aviācija ir ļoti droša, un rezultāti ir nu, burtiski spektakulāri arī CO2 izmešu samazināšanā, un jārīkojas, lai šī tendence turpinātos. Idejas ziņojumā ir ļoti labas. Katrai dalību valstī jāturpina darboties un jānovērš tādi destruktīvi elementi nedrīkst delokalizēt un pārvietot, piemēram, uzturēšanas, limšina uzturēšanas darbs vai arī personāla pieņemšana ārpus Eiropas Savienības un pārvietošana. Tās tomēr tie ir tādi uh, um, faktori, kas ir uh, sarežģīti. Lūdzu, runājiet lēnāk. Priekšsēdētājs saka. Prezident. L'Union. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Eiropas Savienībai jārīkojas aktīvi, jābūt atbildīgai. Tā nevar tikai publicēt melnos saraksts un organizēt izmeklēšanu par nelēmu skatītājiem. Tā jāiespaido akcionāri civilo sabiedrību eh, kompānijām, kas neveido optimāls apstākļus darbam. Dažkārt nelaimes eh, rodas cilvēku faktoru dēļ, bet tas vienmēr ir saistīts ar organizācijas jautājumiem, ar ergonomiju, darba apstākļiem, apmācībām un kvalifikāciju. Paldies! Paldies! Kolēģi, lūdzu atceraties, ka ja jūs runājat pārāk ātri, tulka nespēs jūs iztulkot. Līdz ar to, kolēģi, runājiet eh, mazliet lēnāk. Un varbūt izsvītrojiet no jūsu rakstītās runas, teiksim, divas, divus teikumus. Es zinu, kā tas ir, piecas gadus iepriekš es biju jūsu situācijā. Un tagad pārējām pie nākamajiem runātājiem. De Grandes Paskvalkungs. Pusotru minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, godātā komisārs kundze. Gribētu apsveikt Devēraks kundzi. Uh, Viņai ir izdevies lielisks ziņojums, un mēs varējām panākt vienošanos pirmajā lasīmā, un tomēr pāris kritiskas piezīmes, kas parasti ir saistīts ar šādām sarunām. Pirmkārt, kritikas punkts ir sekojošs. Šeit uh, netika ņemta vērā upuru izmeklēšana, ja mēs runājam par DNS, par tātad upuru atpazīšanu. Otrakārt, netika, ņēmā, pap, netika ņemt vērā papildus faktoru, un tā ir būtiska kļūda. Šeit ir eh, jānošķir tehniskā izmeklēšana no citas izmeklēšanas Spānijas delegācijai uh, ir nodoms atturēties balsojumā, un tas ir vienkārši iemesli dēļ, jo kopš 1987. gada uh, ir bijušas problēmas ar Gibraltāra uh, lidostu. 2008. gadā tika panākta vienošanās, bet tā šobrīd ir atcelta, jo pastāv grūtības starp apvienoto karalistu un Spāniju šajā jautājumā. Tātad vienīgā pozīciju uh, Uh, kuru mēs varam šeit ieņemt, ir atturēties. Kaut gan mēs atbalstām Devērakas kundzi un viņas ziņojumu un atbalstām un novērtējam viņas uh, paveikto darbu. Paldies. E, Januš Vladislav Zemke, tie minūte. Bardzo prošu, kolego. Paldies, tagad Zemkas kungs divas minūtes lūdzu. Paldies. Es gribētu teikt e, sākumā paldies un gribētu teikt, ka tiešām atbalstu to, ka mēs uzlabojam drošību šajā jomā Eiropā. Notiek katastrofas, notiek negadījumi, bet visā visumā drošība tomēr ir ļoti augstā līmenī, un tas ir pozitīvi vērtējams. Diemžēl drošība nav uh, tāda, ko mēs varam uh, sasniegt un tad neko nedarīt. Tik pa laikam tomēr ir uh, negadījumi un incidenti. Un šie notikumi noteikti ir jāizmeklē neatkarīgā veidā un profesionālā veidā. Un tas ir jādara, lai varētu izteikt ieteikumus, balstoties uz uh, izmeklēšanas rezultātiem, kā novērst uh, negadījums un avārijas nākotnē. Kopienā pastāvošā sistēma negadījuma izmeklēšanai nav tik laba, kā tā varētu būt. pēc parlamenta paveiktā darba situācija varētu uzlaboties. Es domāju, ka mums ir lielisks ziņojuma projekts, kuru ir sagatavojusi Devēraks kundze, un tomēr es gribētu uzsvērt vienu lietu. Virkne komentāru un grozījumu ir iesniegti un iekļauti ziņojumā, un tas ir kompromisa rezultāts. Un es domāju, ka vajadzētu balsot par to, par ko tika vestas sarunas starp parlamentu padomu un komisiju. Ir citi grozījumi, kas uh, citiem varbūt patīk, bet tos vajadzētu noraidīt. Paldies, Zemkas kungs! Nākamais. Maisners kundze. Priekšsēdētāja kungs, um, komisārs kundze, Es gribētu vienu punktu pieminēt, kuru mūsu ēnu referents Jelko Kačins laika dēļ nevarēja pieminēt, bet tas ir ļoti nozīmīgs. Šeit runa ir ne tikai uh, par izmeklēšanu, lai atrastu um, cēloņus un ietekmējošos faktors, bet arī par upuriem šeit ir runa, un mēs gribējām, lai o, piedarīgie ātri tiktu informēti par negadījumu norisi. Un tas jānodrošina. Kopumā mēs sapratām, ka tas ir patiesi tāds ļoti progresīvs ziņojums, ko sastāda referenti, un tas ir ārkārtīgi augsti jānovērtē. Līdzšinējais ziņojums ir 16 gadus vecs, daudz kas ir noticis, un mums ir nepieciešama informācija, ko var neatkarīgi atrast jau ASV. Ļoti ilgi tāda neatkarīga izmeklēšanas iestāde ir radīta, kā arī solījums um, drošības nodrošināšanai, ja kāds uh, izpauž tādu informāciju, ka tāda aizsardzība pēc tam ir nepieciešama. Es gribu pateicies, de, pateikties Deverakas kundzei par darbu. Kolīgi. Paldies! Marinesko kungs, pusotra minūte lūdzu. Eh, Prešedinte, prešterā. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es uh, gribētu uh, īpaši pateikties uh, civilās uh, aviācijas. Uh, intensitātes pieaugums nozīmē, ka mums ir nosaka to, ka mums ir jārēģē. Devera kundze ir izstrādājusi tādu izcilu labu ziņojumu. Šeit tiek runāts par informācijas apmaiņu, par drošību izmeklētājiem un arī par labākās prakses apmaiņu un citiem pasākumiem pat laban ir atšķirības um, dalību valstīs. Um, dažās valstīs ir um, lielāka drošība, citās labāks izmeklēšanas metodas, bet tagad būs ietvars, juridisks ietvars, kurā tiks noteiktas arī asa e uh, kompetences un loma kā arī uh, izmeklētāja neatkarība un juridiskā autoritāte, ar kā arī tiks noteikti tie, kam ir pieeja delikātai informācijai un citiem jautājumiem. Tāpat mēs garantējam palīdzību upuriem. Uh, ir um, dažādi plāni, kas jāizstrādā dalību valstīs, lai palīdzētu upuriem. Šim tīklam arī ir liela nozīme, jo šādā veidā varēs apmainīties arī informāciju par nelaimes gadījumiem, analizēt tos ESA ietvaros un uzlabot um, civilās aviācijas drošību kopumā. Jim Higgins, un, un tagad dodu vārdu Džimam Higginsam pusotru minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Uh, Ir pilnīgi skaidrs, ka 1994. direktīva par pakalpojumiem ir e, jau nokalpojusi savu laiku. Runājot par negadamību incidentu izmeklēšanu, protams, mums ir nepieciešama papildus uzraudzība un labāka sadarbība. Man šajā ziņojumā patīk tas, ka tajā ir pilnīgi skaidri atrunāta visu kompetento iestāžu mandāti. Simpson kungs jau teica, un arī referenti to pieminēja, ka Eiropas Savienības uh, aviācijas drošības aģentūra nekādā gadījumā nedrīkst tikt ietekmēta. Viņi tikai certificē lidmašīnas, un viņi, principā, viņiem nevajadzētu piedalīties negadījuma un incidentu izmeklēšanā. Runājot par tā saucamajiem drošības virsniekiem, padomniekiem, mums ir nepieciešams izvairīties no dažādu standartu piemērošanas dažādās dalību valstīs. Un Lielākā trauma incidentu un negadījumu gadījumā ir tā, ka pasažieru sarakstu publiskošana tiek nokavēta. Es sveicu šo ziņojumu un, protams, ka nopērkot lidmašīnas biļeti, jūs dodiet savu vārdu, bet tomēr šobrīd negadījumu gadījumā, ja kāds ir gājis bojā, ar ko sazināties? Uh, Katrā ziņā šī trauma, kad ir jāgaida uz tuvinieku bojāēju, ir tikpat kā nepanesama. Tātad eh, jautājums par to, vai pērkot biļeti internetā jums būs jāuzrāda kāds, ar kur sazināties negadījuma gadījumā, ir atklāts. Bet es pasakos visiem referentiem par lielisko darbu. Paldies, saka priekšsēdētāja kungs. Tagad eh, es dodu vārdu Sadas kungam. Pusotru minūtu lūdzu. Paldies, priekšstādātāji kungs, dargie kolēģi. Mēs šodien diskutējam par dokumentu, kas ir neapšaubām ļoti nozīmīgs. Un uh, 800 miljonu eiropiešu pārvietojas katru gadu. Uh, izmantojot civilās aviācijas uh, lidmašīnas, ir nepieciešami vienoti noteikumi un jāmaina tie noteikumi, kas tika pieņemti tad, kad uh, civilās aviācijas intensitāte bija daudz uh, mazāka. Mums jānodroši, jānodrošina uh, droši ietvars arī attiecībā uz uh, lidmašīnas apkalpēm, komandām. Uh, Viņiem jābūt tiesībām rakstīt par notikušo lidojumu laikā. Ja tas tā nebūs, tad arī drošība neizdosies uzlabot. Ir nepieciešams arī institūcijas, kas analizē un izmeklē notikumus. Uh, Protams, ka ir nepieciešama arī prokuroru un juridisko iestāžu darbība, bet uh, arī plašsaziņas līdzekļi, piemēram, varētu strādāt, lai uh, izdarītu zināmu spiedienu uz uh, izmeklēšanas uh, veikšanas birojiem, lai uzlabotu drošību. Tas būtu mū, visu mūsu pilsoņu uh, drošības labā. Tāpat tas ir ļoti nozīmīgi, lai drošības uh, reģistrs un uh, Um, šis um, dokuments būtu uh, ļoti skaidrs. Paldies, tagad brīvā mikrofona procedūra. Ir pieteikšies pieci deputāti. Pirmais - Adrovas kungs. Lūdzu, vienu minūti jums. Gracias, señora presidenta. Hoy se cumplen dos años y un mes. Paldies, prieksēdētāja kungs. Pirms viena mēneša Eh, Madridē notika negadījums, kurā gāja bojā 150 cilvēki. Lielākā daļa cilvēku ieradās no Kanārijas salām. Mēs izsakam līdzjūtību piedarīgajiem, un tomēr patreizajā situācijā vēl nav pabeigta tehniskā izmeklēšana. Kā tad jūtās upuru tuvinieki? Viņi nav saņēmuši atbildes ne uz vienu no jautājumiem. Situācija ir nožēlojama, un tomēr tam ir divi iemesli. Pirmais ir tas, ka negadījumu izmeklēšanai nav vienas kopīgas iestādes, kas to novērtē, un otrs nav nepieciešamās informācijas, kā veikt šādas izmeklējumus un kā novērst līdzīgus negadījumus nākotnē. Es ceru, ka rītā balsojot par šo ziņojumu, mēs runāsim arī par tehniskiem jautājumiem, un es tiešām ceru, ka nākotnē šādas problēmas nepa, ne, nepastāvēs. Es eh, saprotu arī to, ka ir izdevies panākt vienošanos ar padomi jau pirmajā lasīna, lasījumā. Tiek pārtraukts, runātājs tiek pārtraukts. Paldies, tagad Laistrīt kungs, vienu minūtu lūdzu. Vielen Dank, Frau Präsident. Paldies, priekšstādājs kundze. Es domāju, ka ļaunākais, kas var notikt, ir tad, ja ir kāda pasažiera, pasažieris tuvinieks. Lidmašīna aizlido un tad uh, Mm, ir ziņas, ka uh, ir nelaimes gadījums noticis un um, nav, zinā, nu, nav informācijas par to, kas ir noticis. Es domāju, ka šis ziņojums um, tādēļ vēlos Edevaraku uh, kundzi apsveikt, ka šis ziņojums uh, palīdz šai situācijai attīstību un tā iespēja nosaukt kādu, ar kuru jākontaktējas un arī no otras puses uh, pienākums uh, līdzsabiedrībai pēc divu pusstundām um, publicēt um, pasažieru sarakstus ir kaut kas nozīmīgs, lai uh, samazinātu šo nezināšanu, lai palīdzētu tiem, kas nezin, kas ir noticis. Un otrais, tas palīdz radīt sabalansētību starp iekšējo izmeklēšanu un ārējo izmeklēšanu. Ir ļoti grūti rast šo sabalansētību, un šeit um, darbs ir paveikts ļoti plašs un no vienas puses tiek aizsargāti tie, kas grib runāt, un no otras puses tiek aizsargātas arī sabiedrības intereses gūt informāciju. Un tādēļ vēlos vēlreiz eh, sveikt referentu un teikt, ka viņi ir radījusi ļoti labu uh, ziņojumu. Un... Lielas paldies! Tagad Bilbao Bandita kundze, lūdzu. Gracias, presidenta. Comparto. Paldies, priekšsēdētājas kundze Arī es uzskatu, ka, protams, negadījuma un incidenta izmeklēšanas galvenais nolūks ir novērst to esamību nākotnē. Es atbalstu, ka ir nepieciešama koordinācija. Šeit jau tika runāts par drošības iestāžu sadarbības tīkla izveidu, un es atbalstu arī tuvinieku aizsardzību. Uh, Es uzskatu, ka ir nepieciešama informācija, taču tā nedrīkst tikt izmantot trešajām rokām. Tā nedrīkst tikt izmantot citiem mērķiem kā tikai un vienīgi negadījumiem un incidentu izmeklēšanai. Tas attiecās gan uz fotoattēliem un ir jāņem vērā arī dažādās valstīs valdošā kultūra. Un visbeidzot vēlētos pateikt, ka man ir ļoti liels prieks par to, ka tiks pieprasīta minimālā apdrošināšana tiem droši, tiem, eh, da, kuri šobrīd ne. Jā. Paldies, Vērtmans kundze, lūdzu. Paldies. Civilās aviācijas blīvums pieaug un drošība ir nepieciešama, tādēļ nepieciešama neatkarīga iestāde, lai varētu atrast trūkums un ievadīt uh, korekcijas darbus. Tā tiks uzlabota uh, drošība un arī es sveicu referenti. Dankeschön. Paldies. Tagad Fernandes kungam vārds lūdzu. Muito obrigado, senhora presidente. O transporte aéreo. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Gaisa satiksmē ir ļoti liela nozīme cilvēku pārvadāšanā, un tā ir ļoti liela nozīme arī globālajā ekonomikā. Uh, Taču, raugoties uz negadījumu un incidentu izmeklēšanu, situācija ir ļoti neskaidra. Patreiz nekas nav sakārtots, nekas nav atrunāts. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs e, iesaistītu Eiropas aviācijas drošības aģentūru situācijas sakārtošanā. Arī dalību valstīs incidentu izmeklēšanai ir jābūt adekvātai, un tomēr atcerēsimies vēlreiz, ka izmeklēšana ir domāta turpmāku negadījumu novēršanai. Profilaks ir galvenais. Jā, šobrīd aviosabiedrības mēģina samazināt pārvadājumu izdevumus, un tas tiešām var palielināt pārvadājumu risku. Nauda nedrīkst būt pirmajā vietā un tikai otrajā cilvēks. Mums ir jāraugās, lai būtu divi piloti lidmašīnās un nevis šis muļķīgais priekšlikums, ko mēs dzirdējām pirms pāris nedēļām. Paldies, tagad Cikau kundz, lūdzu o felicit pe doamna raportoare pentru acordul în primă lectură în ceea ce privește. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu ap, apsveikt Devērakas kundze par to, ka ir panākts vienošanās pirmajā lasījumā par uh, negadījumu izmeklēšanu un novēršanu civilajā aviācijā. Dalību valstīm ir jānodrošina, lai visas līdzsabiedrības uh, sagatavotu plānu, kā palīdzēt uh, upuriem un viņu ģimenēm. Uh, Mēs uzskatām, ka e, šis te divu stundu periods, kurā līdzsabiedrībām ir jāsniedz e, pasažieru saraksts, e, ir pārāk ilgs. Es gribētu arī minēt to, ka mēs atbalstām šo priekšlikumu, ka jāuzliek pienākums līdzsabiedrībām, kas darbojas Eiropas Savienībā, uh, piemērot Monreāls konvencijas uh, nosacījums. Pat, ja attiecīgā valsts nav ratificējusi šo konvenciju, bet to vajadzētu atļaut, lai uh, atvieglotu izmeklēšanu. Eiropas Savienībai ir jānoslēdz uh, civilās aviācijas uh, nolīguma ar citām valstīm. Paldies, Jeļko Kācins tagad. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ja es drīkstētu, tad es gribētu piebilst vienu lietu, kuru nevarēju pieminēt savas runas laikā iepriekš. Informācijas sniegšana uh, radiniekiem, viņiem būtu jābūt tādām pašām tiecībām, bet uh, situācija dalībvalstīs ir atšķirīga. Parlaments vēlas aizstāvēt tās tiesības un privileģēģijas, kādas ir upuru radiniekiem, uh, kādas ir atzītas dažās valstīs un citās tās nav atzītas. Mēs atbalstām ģimenes definīciju, kāda tiek lietota attiecīgā upura izcelsmes valstī. Mēs uzskatām, ka tas ir uh, svarīgs sasniegums un labs kompromiss. Un otra lieta, ko gribēju uzsvērt, ir tas, ka mēs neesam radījuši jaunas institūcijas, mēs tieši pretēji balstāmies uz Nacionālo izmeklēšanas biroju tīklu, kas tagad tiek sasaistīti. Paldies, eh, komisijas vārdā Malmstrēms kundze, lūdzu. Thank you very much, madam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi spēcīgi pateikts vārds un vienotā balsī ko mēs šobrīd šajās debatēs dzirdējām, un tas ir tikai apstiprinājums, ka gan referenti, gan ēnu referenti ir paveikuši lielisku darbu. Bet mums vēl ir daudz darāmā, mums ir jāizveido Eiropas aviācijas izmeklēšanas iestāde, un tādējādi mēs varēsim nodrošināt negadījumu un incidentu izmeklēšanas drošību un nodrošināt izmeklēšanas metožu kvalitāti un nodrošināt arī apmācību. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai šie jaunie noteikumi E, izpildīt tos mērķus, kurus ir izveidojusi Eiropas dro aviācijas drošības aģentūra, un ir jāizveido dažādi kompetenci dažādās jomās. Kā jau vairāk no runātājiem pieminēja, e, šī aviācijas drošības aģentūra piedalīsies tikai un vienīgi kā tehniskais padomdevējs daloties ar pieredzi un izvērtējot situāciju. Aviācijas drošības aģentūra neizmeklēs incidentus. Uh, Komisija strādās, lai izveidotu jaunus noteikumus, lai modernētu patreizējo negadījumu un incidentu raportēšanas sistēmu. Mums ir jāizveido adekvāti instrumenti, lai efektīvi strādātu, un efektīvi strādāt nozīmē aizsargāt Eiropas gaisa satiksmes izmantotāju dzīvības. Paldies! Paldies komisijai! Un noslēgumā atkal vārds referentei. Lūdzu, Devereks kundze, jums vārds. Euh, Paldies, paldies par visu uh, jūsu mm, komentāriem par šo tekstu. Es gribēju pateikties arī komisijai, jo komisija atviegloja darbu, un arī Zemka kungam gribu teikt, no nu, rīta būs uh, vairāki grozījumi. Uh, Padome aizmirsa vienu paragrāfu tekstā, un mēs gribējām pēc iespējas nu, ātrāk to uh, grozīt, un būs šis uh, grozījums. Higgins kungs, um, varbūt, ka viņš nedzird, nedzirdēja to, bet no sākumā bija tik ļoti skaļi, un arī Malstroms kungs to atkārtoja. Uh, ir nodrošināts, ka aģentūra ir certificējošā iestāde, un viņa nevar būt, teiksim, izmeklētāja Mm, jo viņa ir iesaistīta, bet viņai jādod eh, pieeja informācijai, lai viņa varētu um, pati savu ekspertīvu veidot un uzlabot drošību. Te Vēverkungs, man žēl, ka jūs saturēsieties uh, uh, balsojumā, jo tas, ko jūs teicāt, ir um, uzlabojums, uh, proti attiecībā uz uh, tuviniekiem un drošību. Uh, Un pirmajā lasījumā um, ēnu referenti varētu teikt jums to pašu. Mēs varam teikt to, ka parlaments neatkāpās ne no vienas no savām pozīcijām, un parlamenta viedoklis eh, ir nu, praktiski visā tekstā īstenots ar pārņem, pārņemts. Es esmu eh, ļoti apmierināta ar to, ka šis teksts eh, ir um, radis citīgs zāles un ka ir konsens vispolitisko grupu uh, vidū kunkungs to arī uzsvēra un mēs varam uzsvērt to, ka parlaments ir bijis tā kā dzinējs spēks, lai aizstāvētu pilsoņus un lai veidot Eiropu, kas aizsargā savus pilsoņus. Paldies! Lielas paldies! Līdz ar to šīs debatas ir noslēgtas. Balsojums notiks rītdien 12. Jā, tie kolēģi un... Nu- Godātie kolēģi, nākamais punkts darba kārtībā